ir tā, ka pēc tam viņi vērsās pret Irānas oficiālām milita personām. Paldies, un tagad deputāts Kūbīļus uz vienu minūti. Augstā pārstāvkungs, darbie kolēģi, Irāna un Irāka ir daļa no plašākas kopājums krīzei reģionā. Mēs redzam autoritāros režīmus, kļūstam agresīvākus, destabilizējošākus. Mēs dienvidos Lībijā, Sīrijā, Irānā, Irākā redzam tāpat arī mūsu kaimiņos austrumos Krievijā. Autoritāro eh, režīmu uh, mēģina stiprināt savu varu, kļūt agresīvāki. Tāpat jāredz, kā Savienotās valstis samazina klātbūtni reģionā un aicina Eiropas Savienību un NATO būt vairāk klātesošiem. Mēs runājot par savu strateģisku autonomiju, mums ir tā arī jāparāda mūsu kaimiņu valstīs un eh, tas, lai novērstu nestabilitāti un hausu. Vice priekšsēdētāji kungs Safetā uzklausīšanā jūs pārliecinoši runājāt par to, ka Eiropas Savienībai, ja tā vēlas būt globāli nozīmīga, tai jābūt pietiekam spēcīgai, lai ietekmētu kaimiņu valstis. Tagad ir vienāds laiks īstenot jūsu redzējumu. Paldies, deputāti Santuš uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs šī gada sākumā E, e, vi, e, Savienotās valstis ekstratiesiskā veidā nogalināja ģenerāli Suleimānu un pārtrauca dalību kodolnolīgumā. Mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc, bet tas nav visteidzamākais. Ukrainas lidmašīnas notriekšana it kā nejauši no Irānas puses vēl papildina spriedzi. Pies, Eh, reģionā. Eiropas Savienībai eh, aizstāvot eh, cilvēktiesības un tiesiskumu ir jāizstāv tie, kuri ielās protestē un aicina uz reformām. Šī brīža ģeopolitiskā situācija nepieļaus vārstīšanas, tāpēc es apsveicu piekdienas lēmumu stiprināt augstā pārstāvja mandātu lai izglābtu kodolu vienošanos ar Irānu. Tas pārāk īsu laiku darbojās, tas ir ļoti būtisks gan reģionam, gan pasaulē, un pieprasa no Eiropas Savienības vienotību un izlēmību eh, tā aizstāvēšanā. Minute, Paldies, un tagad es manīkums viena minūte. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Patiešām nesenie notikumi Irakā un Irānā mums eh, liecina par to, eh, cik ļoti eh, trausls ir līdzsvars un cik viegli panākt sāsinājumu. Mēs sapratām arī to, ka Eiropas Savienībai ir jāapvieno spēki, lai pārstāvētu savas globālās intereses. Mums vairāk ir jārunā ar vienu balsi un ir nepieciešamas nopietnas militārās kapacitātes Ir labi, ka Eiropas Savienība grib saglabāt kodolvienošanos, bet vēl jau ir arī citi aspekti. E, piemēram, e, kā Eiropas Savienībai mums ir jāiestājies arī par e, demonstrāciju tiesībām Irānas iedzīvotājiem. Un es domāju, ka ir arī jādubulto spēkas centieni, lai iniciētu dialogu starp Irānu un ASV, kas ir vienīgā izēja no šīs situācijas. Paldies! priekšsēdētājs kundze. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Bütikofer kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, augstais pārstāvi. Vispirms atļaujiet eh, būt reālam. Eh, mūsu Eiropas eh, rota, roka ir vāja un mūsu loma ir maza šajā te konfliktā. Bet ja mēs gribam nopietni atbildēt, tad mums ir jāturas kopā un mums ir jābūt labi koordinētiem. Un to augstamajam pārstāvim būtu jāuzņemas, jo tā ir viņa atbildība. Uh, Mēs gribam aizstāvēt kodolīgumu, bet tajā pašā laikā mums ir skaidri un gaiši jābūt noraidošiem pret Irānas agresijām visas pārējās dimensijās. Kā mēs varētu saglabāt šo te līgumu? Eh, nepastāvot eh, eh, to gribot padarīt nedarbojošos. Nē, šeit ir runa par partnerattiecību veidošanu. Un noslēgumā vēl es gribētu akcentēt to, ka e, tomēr ir viens cerības stariņš un signāls, proti tā ir Irānas iedzīvotāju attieksme un arī Irākas iedzīvotāju attieksme. Un Eiropas Savienībai patiešām jāizrāda efektīva solidaritāte ar šiem cilvēkiem. Paldies, saka priekšsētāja, un tagad Kempas kundze viena minūte. Es Es atvainojos, es pārteicos Mājera kungam vārds un tikai pēc tam Kempas kundzei. Lūdzu, Mājera kungs, es atvainojos vēlreiz priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies! Es domāju, ka tas, ko mēs piedzīvotājam, tā ir egoisma izrāde no abām pusēm. Tā ir bīstama izrāde, jo abas puses būtībā vadās pēc iekšpolitikas jautājumus, kas ir pamatojums viņa eh, rīcībai. ASV gan tas ir ASV, gan arī Irānā. Irānā ir jāskatās, lai cil, uz ielām saglabātos miers, un no otras puses, pateicoties amerikāņiem, viņiem arī tas labi izdevās. Uh, viņi e, no sākuma izlikās, ka nejauši notriec e, pasažieru lidmašīnu, bet ASV mēs redzam, ka novembrī būs prezidenta vēlēšanas un amerikāņiem patīk stiprā roka un akcionisms un vēršanās pret teroristiem. Arī mums to vajadzētu dot, jo teroristiem ir jāvēršas ar asiem pasākumiem. Irānas e, režīmai ir, režīmam ir nepieciešams nepieciešams cilvēku solidaritāte, jo citādi tas pats arī nevarēs sev saglabāt. Paldies, saka priekšsēdētāja Maiera kungs, zilā kārte eh, no Bitikofera kunga. Vai akceptēsiet lūdzu tādā gadījumā jautājums no Bitikofera kungs? Maiera kungs, jūs nu pat kā uh, sasaistījāt Ukrainas uh, lidmašīnas uh, notriekšanu ar neveiksmi. Uh, Vai jūs esat gatavi atvainoties civiliem upuriem? Eh, jo tā nevar būt neveiksme. Eh, ir vienkārši ciniski runāt par lidmašīnas notriekšanu un atbildēt to nosaukt par neveikšmi. Un tagad 30 sekundes atbildēji. Bitekofera kungs, jums vajadzētu iemācīties klausīties e, neveiksme. E, tas jau Irāna runāja to, ka tā ir neveiksme un nejaušība. E, tā kā lūdzu neinstrumentalizējiet saviem lētajām ambīcijām šī tēmu. Un tagad minūte Kempas kundzei. Lūdzu jums vārds. Pani przewodnicząca. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, situācija ir smaga. Bet es domāju, ka tas uh, neattaisno to, ka parlamentā mēs kliedzam, ka tā ir uh, Eiropas Savienības arogāns. Mums ir vesela virknē instrumentu un iespēju, ne tikai diplomātiskās iespējas, uh, šeit, es domāju, attīstības palīdzības instrumentus, humanās palīdzības instrumentus, koncentrējoties uz Irāku un aicinot militārās operācijas NATO un ASV atstāt valsti ir tādi bezatbildīgi aicinājumi. Šai valstī ir vajadzīga um, palīdzība, stabilitāte, tā ir postislamistiska valsts, tā ir vajadzīga stabilitāte, situācija joprojām ir katastrofāla. Mēs uh, jau um, runājām par um, situāciju, kāda ir jezīdiem un kristiešiem šajā valstī, un bija arī rezolūcija. Mēs uh, zinām, ka Un daudz iestājas par to, lai kristieši varētu aiz, atgriezties savās dzīves vietās. Es domāju, ka šī kritika par aroganci nav piemērota, un Eiropai ir spēcīga ietekme šajā reģionā, un tā būtu jāizmanto. Lielas paldies. Tagad viena minūte Botēngas kungam lūdzu. Eh, paldies. Eh, priekšsēdētāji. Donalds Trumps eh, biedē mūsu līdzpilsuņus Eiropā. Jūs zināt, ka Twitterī hashtags trešais pasaules garš eh, pastāvēja vairākas dienas, un jūs nenosodāt šī amerikāņu prezidenta nelikumīgās darbības. Es to nesaprotu. Tālāk es dzirdu aicinājums Eiropai rīkoties vairāk. Jūs zināt, ka Eiropas valstis. Uh, Eh, veica intervences Irākā, eh, eh, Irākā Afganistānā, Irākā, Lībijā. Redzējiet pasākumus pret, pareizāk sakot, katastrofu pie kā tas noveda. Uz kādas planētas jūs dzīvojat? Ja jūs tik tiešām vēlaties pārliecināt līdzpilsoņus, tad uzrunāsim NATO, lai tā mūs ved šajā trampa loģikā, palīdz Ja jūs vēlaties palīdzēt irākiešiem, respektējiet viņu parlamenta lēmumu, kur pieprasa ārvalstu karaspēkus atstāt valstis un pārtrauciet sankcijas pret Irānu, kas grauj eh, tā, tās iedzīvotāju veselību, eh, valsts ekonomiku un sabiedrību. Paldies, un tagad patērkungs uz vienu minūti. Pirms eh, Ziemassvētkiem es eh, šim te parlamentam runāju par kodolu vienošanos ar Irānu un teicu, ka tā ir mirusi un ka mums ir nepieciešams plāns B. Augstais pārstāvi, eh, es gribu apliecināt to, ka tā tas ir un Eiropas Savienībai ir jāpamostas. Kodolu vienošanās nav dzīva un mm, tā tas arī ir. Amerika ir izstājusies, Irāna ir atsākusi darbu pie pie urāna bagātināšanas, un Irāna eh, ir eh, arī ne, nesadarbojas ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Un šī eh, gadījumā mums tā, mums ir jādomā par cilvēktiesību aspektiem. Plāns B te ir jāizbeidz šīs e, te attieksme kontekstā ar ASV. Eiropas Savienībai ir jāatzīst, ka tikai ASV e, ir e, vienīgais spēks, ka tā ir vienīgā alternatīva šim te līgumam un mieram reģionā. Paldies, saka priekšsādētāja, un tagad tu, Bekungs, viena minūte. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze, augstājas pārstāvja kungs. Irāna eh, notrieca eh, eh, komerciālo lidmašīnu un 176 pasažieri gāja bojā. Mūsu domas un līdzjūtība ir ar viņu ģimenēm. 17 e, upuri bija arī no Zviedrijas, un es gribētu, lai Eiropas Savienība nosodītu e, lidmašīnas notriekšanu e, sadzirdamāk un izteiktāk un arī aicinātu um, domāt par kompensāciju mehānismiem. Eh, ģimenes, eh, ģimenēm pienākas kompensācijas, tas ir pilnīgi skaidrs. Eh, Mēs eh, dzirdām, eh, ka Irānā notiek protesti pret valdošo režīmu, un šajā laikā Eiropas Savienībā ir nepieciešams nodrošināt atbalstu eh, šīs valsts demokrātiskajiem spēkiem. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad Gutelandes kundze viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, augstais pārstāvja kungs. Drošības situācija Irānā ir ļoti sarežģīta. Un mm, pat eh, labam eh, šeit tā skar eh, visas attiecības starp Irānu un ASV un stāvoklis ir ļoti slikts. Mums vajadzētu samazināt eh, kaislības un veidot savu policiju, politiku attiecībās ar Irānu, eh, norādot to, ka mēs eh, sagaidām miermīlīgu nākotni un demokrātisko tiesību ievērošanu. Pagājušajā nedēļā eh, tika notrau, notriekta eh, lidmašīna un gāja bojā 176 pasažieri. Un uh, pastāvēja šī spriedze starp uh, ASV un Irānu, un tas arī bija iemesls. 17 no lidmašīnas pasažieriem bija zviedri, uh, viņu vidū arī jaunieši un bērni. Mums ir jāpieprasa, eh, lai eh, tiktu eh, pil, veikta aptverota izmeklēšana, aptveroša izmeklēšana un lai mēs saņemtu pilnīgu informāciju un arī nodrošinātu kompensācijas. Un paldies tagad Porits kundze vienu minūti. Komisāri Barēla ņemot vērā šīs te attiecības starp ASV, eh, eh, Irānu un eh, karal, apvienoto karalistu Eiropas Savienībai ir jāiejaucas un jāuzņemas vidutāja Eh, pienāk, eh, uz pienākumi. Ir eh, vairāk Eiropas Savienības iedzīvotāji arī no mana vēlēšana apgabalas ir cilvēks, kurš jau četrus gadus pavada tur cietumā. Tie ir jautājumi, kam ir jāpieiet ļoti nopietni. Un šodien Es aicinu jūs uh, uh, pieņemt man uzaicinājumu tikties ar šiem te cilvēkiem, uh, viņu piedarīgajiem. Tie cilvēki, kuri ir apcietināti un viņu ģimenes locekļi vēlas saņemt uzmanību. Cilvēku tiesības par tām nedrīkst diskutēt. Ceļošanai ir jābūt drošai un tam ir jātiec arī uz attiecībām ar Irānu. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad Gregorovas kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja miermīlīgi protesti un atbalsts teroristu grupām tās ir lietas, kas notiek vienā valstī. Atbalst, at, apspies savus iedzīvotājus un atbalstīt teroristus, tam ir jābūt starptautiska līmeņa sekām. Mēs redzam, kāda ir situācija. Lībija, Irāka, Afganistāna, tās ir visas valstis, kur iejaukšana nav devusi eh, nekādus augļus mums, Eiropiešiem, ir jāmēģina to ieskaidrot mūsu Amerikas partneriem, ka raķetes nepalīdzēs stabilizēt situāciju. To var izdarīt eh, vienošanās un līgumi. Barelkongs, lūdzu runājiet ar ASV, eh, lai Mēs, mēs atbalstam miermīlīgus protestētājus un ekonomisko sadarbību, cilvēktiesības un brīvību. Tāda ir mūsu pozīcija. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Sardonas kundze viena minūte. Par uh, krīzi eh, starp ASV un Irānu. Uh, eh, vardarbību Irānā. Uh, Mm, tās ir lietas, eh, kur mēs eh, nevaram vienoties par vienotu eh, pozīciju Eiropas Savienībā. Dažreiz mēs esam Irānas pusē tikai tāpēc, lai būtu pret Trumpu, un tas ir vienkārši paradoxāli. Un arī Eiropā ir bijusi klusē, nu, bija klusēšana, ka tika noš, notriekta civilā uh, lidmašīna ar 176 pasažieriem. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka krīzes rezultātā izveidojās situācija, kad uh, radās papildus spriedze Bagdādē, uh, kad uh, tika uh, pretestēts pret Irānas režīmu ar uh, daudziem mirušiem un ievainotajiem un vēl vairāk apcietinātajiem gadiem. Un tas viss ņemot vērā vardarbīgu režīmu, eh, kas atbalsta eh, terorismu. Mums ir vajadzīgs jauns eh, modelis ar galvas sagu protestēt pret diktatūru. Tam nebūs rezultāta. Mums jāatgriež pie demokrātijas. Paldies! Thank you very much now for... Paldies tālāk, Kuloglu kungs, Borel kungs. Man jūsu runā jāsaka mazliet pārsteidza, jo jūs aizmirsāt vairākas lietas. Kas izstājās no kodolvienošanās? Trumpa kungs. Kurš nogalināja Sulēmānī? Trumpa kungs. Kurš stiprina stingrās līnijas piekritējs Teherānā? Trumpa kungs. Es nāku no valsts, kur ir vienīgais premjerministrs Eiropas Savienībā, kur atbalstīja uh, aktīvi šo nogalināšanu, nu, ja neskaita Netanjahu kungu un Johnson kungu vēl. Tāpēc vēlos jums sacīt, ka, protams, mums ir jāprasa, lai Irāna ievērotu vienošanos, bet mums ir arī jāizdara spiediens un jākritizē ASV, jo savādāk Trumpa kungs uztver mūs kā kaut ko pašpasēju saprotam, Borel kungs. Paldies! Tālāk Mandelkungs vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji! Dargie kolēģi, četras īsas pārdomas. Pirmkārt, ka, ar ko atšķiras ASV no Irānas? Kāda e, loma ir kodolvienošanās šobrīd un ko Eiropas Savienība var darīt? ASV ir sena demokrātija, kas darbojas. Irāna ir totalitārs režīms, kas atkal un atkal pārkāpa cilvēktiesības. Tāpēc esmu pārsteigts, ka arī šeit gan no labiem, gan kreisiem populistiem tas tiek aizmirsts. Irāna ir arī konstitucionāls subjekts, ar kuriem mums ir vienošanās, kodolvienošanās, kas ir svarīga, lai Irānai nebūtu kodolieroču. Jo, Un mums ir šobrīd jāizmanto šīs vienošanās paredzētie mehānismi. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas Savienība dara to, ko Austrijas ārlietu ministrs ierosināja. Diplomātiska um, vienošanās, um, kā starpniekiem mums ir jāiesaistās, jo runāt ir labāk nekā šaut. Barelkungs, ņemiet to vērā un stipriniet Eiropas Savienības efektivitāti un šajā jautājumā gādājiet par mūsu drošību. Paldies! Kosterkungs tālāk. Galvenā atbildīgie par pašreizējo situāciju tuvajos austrumos ir Ajatola diktatūra. Nogalinātais Suleimānija plānoja daudzus teroristiskus uzbrukumus. Viņš bija atbildīgs par vardarbīgu vēršanos pret protestiem, kuros izgāja drosmīgi Irāņi. Prasot demokrātiju, prasot labāku sociālo ekonomiku. Irānas režīms ir homofobs un antisemītisks. Izraels valsts iznīcināšana ir skaļi pasludināts mērķis. Mums, kā Eiropiešiem, ir atklāti jāstājas pret to. Soleimānī nogalināšana ir konstitucionāli apšaubāma. Miers var tikt nodrošināts tikai ievērojot starptautiskās tiesības. Tagad ir pienācis diplomātijas laiks. Kodolvienošanās ir jāglāb. Trumpa eh, valdībai ir daudzpusēji jārisina eh, konflikti. Mēs iestājamies eh, to demonstrantu pusē, kas prasa demokrātiskāku Irānu un riskē ar dzīvību. Paldies! Tālāk Getā kungs. <clears throat> Pirms jautāt sev, ko darīt, skatīsimies, kāda ir realitāte tojos austrumos. Irānas režīmu apstrīd gan savā valstī, gan ir, Irākā, Sīrijā, un uh, ir pilnīga diskreditācija līdz pašām robežām. Šīs teokrātijas atkāpšanās uh, Eh, vājina nu Sīrijas režīmu, bet eh, līdz ar to Krievija ir vienīgā tuvajos austrumos eh, vai arī nu, izklīst kaut kur Lībijā. Tātad, ko darīt Eiropai? Tā nepierlaicinās ne Krieviju, ne Irānu, ne ASV mainīt kursu. Es atvainojos, nav tulkojuma, saka priekšsēdētāja. Ah bon, c'est maintenant donc désolé. E, tagad ir, e, e, atvainojiet mani, bet ja jūs varētu atkārtot. Savā jāmīk. Viss kārtībā, tagad ir gan mikrofons, kas darbojas, gan tūkojums, jā? Ja? Labi. Atsākšu visu. Pirms uzdot sev jautājumu, ko darīt, skatīsimies, kāda ir realitāte tuvajos austrumos. Irānas režīmu apstrīd gan pašā valstī, gan Libānā, gan Irākā. Eh, un Ukrainas Boeinga traģēdija bija pilnīga diskreditācija eh, šim režīmam. Šīs teokrātijas atkāpšanās vājina Sīrijas režīmu savukārt, un Krievija tad ir vienīgā, kas paliek tojas austrumos, vai arī izklīst kaut kur Lībijā. Tātad, ko var darīt Eiropa? Tā nepārliecinās ne Krieviju, ne Irānu, ne Krieviju, ne ASV mainīt kursu bez uh, diplomātijas, kas būs kopīga, nevar atrisināt krīzi. Bet katram jāsaprot, uh, ka nevar uh, ļaut nomirt uh, kodola kompromisam. Uh, nepieciešams politiskais kompromiss visiem, arī Krievijai. Uh, jo, ja nebūs šāda uh, reģionālā kompromisa, tā pazudīs vidusjūrā. Paldies! Tālāk Hāns kundze. Godātie kolēģi! Apzināti, mētiecīgi nogalināt cilvēkus ir barbariski, arī sagraut eh, kultūras vērtības vai draudēt ar to arī. Ģenerāļa Sulēmanī nogalināšana ir pretrunā starptautiskajām tiesībām, tas ir skaidri jāpasaka. Mēs, Eiropieši, esam kļuvuši no kara ekspertiem par miera ekspertiem. Un mēs zinām, ka politika nedarbojas, ja tā nebalstās uz vērtībām. Pozitīva un konstruktīva atbildē ir jābalsta uz konstitucionālām tiesībām, starptautiskām tierībām, tā skaitā eh, tuvajos austrumos, arī saistībā ar kodolvienošanos ar Irānu. Ne, nav svarīgi ievērot principu Amerika vispirms vai Eiropa vispirms. Nē, mums ir jādomā kopīgi. Neaizmirsīsim to, ko līdz šim eh, zinājām. Mums vajag miera telpas, nevis kara plānošanas telpas. Mums ir nepieciešams apvienot līdzekļus, balstīties uz vienotām vērtībām, ģeostrateģiskos jautājumos, vides, klimata jautājumos. Pūkstens nestāv uz vietas Mums ir e-, Eiropā un arī transatlantiskās e, e, sadarbības kontekstā jāatceras šīs lietas. Paldies! Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Tomača kunga? Jā, lūdzu, 30 sekundes. Paldies priekšsarētājiem! Jūs norādījāt, ka Sulemani nogalināšana ir barbarisks akts. bet vai jums neliekas, eh, ka tas ir pieņemami likvidēt teroristu? Tālāk Hāns kundzei 30 sekundes atbildēja. Paldies par šo jautājumu. Es uzskatu, ka šī rīcība ir pretrunā starptautiskām tiesībām, un es domāju, ka mums šeit eh, nevajadzētu eh, plenārsēdē uzņemties tiesu varas lomu. Kā jau es minēju, tas bija pretrunā starptautiskajām tiesībām, un tas tā tieši arī būtu jāuztver. Paldies! Paldies! Tālāk Hakarainen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Irāna ir vislielākā problēma šajā reģionā. Jau gadiem ilgi ir eh, notikusi vēršanās pret eh, valsts kaimiņiem. Irānai ir lieli mērķi. Kodolieroči joprojām tiek izstrādāti Irānā. Un tas rada krīzi visā reģionā. Izraela ir vienīgā demokrātija tuvajos austrumos Un varam tikai lūgties, lai tā netiktu sagrauta. Eiropai principā nevajadzētu iejaukties šajā situācijā, bet es nedomāju, ka tas būs iespējams. Ja šajā reģionā nebūs vairs naftas, nu viņi visdrīzāk tirgos kamieļus. Paldies! Tālāk Zofko kundze. Paldies, priekšsarētāji! Jaunā gada pirmajā nedēļā mēs visi pieredzējām negaidīt notikumu virkni, kas izmainīja situāciju tuvojos austrumos un tālāk. No 19 eh, Eiropas Savienības dalību valstīm vairāk kā 3000 karavīri atrodas Irākā, un situācija ietekmē tiešā veidā Eiropas Savienību. Situācija Irānā, Irākā rada bažas Un vajadzētu atzinīgi vērtēt visus centienus atjaunot eh, mieru. Aicinu visas iesaistītās puses eh, meklēt dialogu iespējas, izmantot diplomātskos kanālus. Eiropas Savienībā ir svarīgi aizstāvēt uh, vienotu, saskaņotu rīcības plānu un pārliecināt Irānu, ka tas ir arī viņu interesēs. Arī attiecības ar Irāku ir jāsaglabā stabilas. Pēc ISIS padzīšanas valsts atrodas rekonstrukcijā. Bagdāda ir tiešām, um, nu, tur žēlsni skatīties, uh, kas ir palicis pāris no kādreizējās uh, lielās pilsētas. Augstā pārstāvkungs, dariet visu iespējamo, parādiet, ka Eiropas Savienība var būt starpnieks šajā situācijā, kas rada nopietnas bažas. Paldies! Paldies, Džons Skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kārtējo reizi Donalda Trumpa eh, neizpratne par ģeopolitisko situāciju ir radījusi nopietnas problēmas, nogalinot eh, ģenerāli Suleimanī. Situācija pasliktināja Ukrainas eh, aviolīniju lidmašīnas notriekšanu. Pulvermuca ir jau praktiski uz uguns, un mēs eh, redzējām arī dažādas paziņojumus, tas skaitā nav pirmotās karalists premjeri. ASV nevajadzēja izstāties no Irānas kodolvienošanās. Es nepiekrītu Džonsonam, kurš vēlas to aizstāt ar vienošanos ar Trumpu. Situācija ir ļoti bīstama lai aizsargātu ikviena cilvēktiesības visur pasaulē. Jāatceras, ka tas ietver arī sievietes un bērnus. Mums jā, jāmēģina um, mazināt spriedzi, un to es aicinu jūs darīt. Paldies! Tālāk Grošokungs. Paldies! Palielinoties spriedzēji starp Irānu un ASV Tas var apdraudēt gan reģionālo, gan globālo stabilitāti. Eiropas Savienības klātnēsamība ir uzkrītoša. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai saglabātu kodolvienošanos spēkā. Lai kāds būs arī situācijas e, iznākums, tas ietekmēs mūs. Ja notiks eskalācija, tad e, daļa no Eiropas Savienības būs aizsniedzama Irānas raķetēm. Tāpat mums būs jāsaskarās ar migrācijas e, iespējamām sekām mums vajadzētu mudināt ASV un Irānu sēsties pie sarunu galda. Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt um, atbildīgu lomu, jo um, jebkāda situācijas tālākā attīstība ietekmēs arī energoapgādes drošību Eiropas Savienībai. Un mēs taču vēlamies uh, līdz 2050. gadam uh, atbrīvoties no oglekļa mūsu uh, enerģētikas bilancē, tāpēc situācija ir jāatrisina. Paldies tālāk, Licija kundze. Dārgie kolēģi, priekšstādātāja vietnieka kungs. Nestabilitāte un Soleimani nāve padara acīm redzamu vēlreiz neadekvātu Eiropas Savienības ārpolitiku. Balstoties uz labu uh, vēlmi, kas bieži vien ir neefektīva un neņemot vērā reālo situāciju. Borela kungs Tas neatiecas uz jums un vai uz jūsu profesionalitāti. Tas attiecas uz to, kā jārīkojas Eiropas Savienībai. Bet Irānas ekonomija kola, ir kolapsā. Uh, Ukrainas Boeinga notriekšana, kura zaudēja dzīvi 167, 176 cilvēkiem, jauna eskalācija un uh, manifestācijas eh, pret režīmu kas var mācīgi apstiestas. Bija solījumi no Fonderlēnas kundzes, kādā veidā, kādā veidā mēs eh, rīkosimies. Eh, novembrī jau runājam par Irānu un Irāku. Eh, mēs reizēm pazeminām toni. Arī es vajadzīgs meklēt dialogu, politisku rosinājumu. Arī es tā domāju. Bet pēc tam nekas nenotiek. Uh, un pēc tam ir tikai kopīga deklarācija. Pirmais paziņojums Fonda Lainas kundzei par Soleimaniju nāvi bija dažas dienas vēlāk. Runātāja tiek, runātāja tiek atslēgts mikrofons. Just... Jā, man jūs bija jāaptur, kundze, jo jums bija atvēlēta tikai viena minūte. Tālāk uz vienu minūti Levandovska kungs. Układ nuklearny z Iranem był zwycięstwem kodolvienošanās ar Irāniju bija ar Irānu satvainojas, bija rezultāts diplomātiskajam darbam. Karš vienmēr ir izgāšanās diplomātijā. Mēs e, balstamies uz vienkāršu principu, ka vieglāk ir neļaut kādam apbruņoties, nekā atbruņot kādu, kurš to jau ir izdarījis. Trumpa kungs nemācījās no pieredzes ar Ziemeļkoreju un izvēlējās citu rīcību. Jo augstāks risks no ASV, jo lielāka mūsu atbildība šajā reģionā. Mēs dzirdam, ka Irāna ir teroristu valsts. Nē, tā ir valsts, kur ir 80 miljoni iedzīvotāji, ļoti jauni, eh, vecuma ziņā. Es piecus gadus biju Eiropas Savienība atbildīgs par Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Uh, Ne, ne visi seko Ajatolas sacītajiem. Mums, mums vajadzētu strateģiski domāt par šo sadarbību. Paldies tālāk, Benifeikungs. Paldies, priekšsēdētāji eskalācija starp Irānu un ASV līdz augstākajai spriedzei pēc ģenerālais Sulēm manī nāves uh, ir, nav laba zīme. Uh, uh, uh ir, bet ir jautājums par Eiropas ārpolitiku pēdējos gados un e, politiskie un e, tirdzniecības partneri. E, šeit jautājums ir par to, kas mums jāievēro. Kā augstais pārstāvis pamatoti teica, arī saistībā ar piekdienas paziņojumiem. Irānas tauta ļoti sarežģītos ekonomiskos sica, eh, ekonomiskā situācijā, arī ASV sankciju dēļ un eh, represijas. Ir situācija vēl vairāk tagad pasli, pasliktinājusies. Eh, nepieciešams, lai tiktu, notiktu pavērsiens demokrāt, demokratizācijas virzienā, un tāpēc mums ir nepieciešams dialogs ar Irānu. Paldies! Viena minūte, Bunfrisko kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, augstā pārstāvja kungs, dārgie kolēģi! Ir eh, cerība Irānā un Irākā. Um, eh, ka viņu autoritārās valdības varētu mainīties, kā panākt drošību, labklājību, mieru Tāpēc ir protesti kā Irānā, kas jau novembrī, par ko ļoti daudzi no mums runāja un startautiskajā līmenī, bet e, bija desmitiem un desmitiem nogalināto. Un tiesiskums, mums, kas mums jāaizstāv, un vairāk miljardi eiro, kas nāk tiešā veidā no Eiropas, kas sniedz humāno, humāno atbalstu šiem pasaulē, kas cīnās. Nākamais runātājs eh, ir Majorino kungs. Eh, situācija ir bīstama. Kā Eiropas Savienībai mums jābūt vienotiem un noteiktiem. Un tāpēc jāsaka viss skaidri. Ģenerāļa Soleimani nogalināšana no ASV puses bija vaiprāta akts kas apdraud arī demokrāciju. Un mums nevajag atkārtot kļūdas. Un arī runājot par kodolu apbruņošanos. Tas ir svarīgi, kā tika pasvītrots jau augstā pārstāvja runā. Tagad tas ir īsts pārbaudas akmens. Galu galā gan Irāka, gan Irāna, ja tajā būs pilsoniskā sabiedrība caurskatāma, kas attīstīsies, kad būs ievēlēts gan sieviešu, gan vīriešu tiesības, jāatbalsta diplomātiskie un politiskie centieni, lai izvairītos no vēl augst, lielākas eskalācijas. Paldies! Now... Paldies! Tagad pusotra minūte Pikulas kungs. Paldies! Es gribētu paust savu līdzjūtību to ģimenēm, kas nogalināti lidmašīnas katastrofā, ko notvarēja Irāna. Visu valstu izmeklētājiem jārīkojas, uh, lai uh, un Tagad mums jānāk klajā ar eh, vēstījumu, ka jāturas no jebkādām vienpusējām akcijām, jo mēs redzam, ka sekas var būt smagas. Ģenerāļa Solēja manī nogalināšana atvēra Pandoras lādi, un mēs redzam, kādas ir sekas. Es ceru, ka pēdējie jaunumi, ko mēs dzirdējām par ASV karaspēku izvešanu no Irākas, nebūs pamats tālākiem konfliktiem. Eiropas Savienībā jārīkojas proaktīvi, jāiesaka diplomātiski risinājumi un mērķim jābūt, lai Irāna būtu tāda, kas ievēro visas savas saistības saistībā ar kodolu nolīgumu. Irānai, protams, jāpārtrauc vardarbība pret demonstrantiem, ko mēs redzējām pēdējās dienās. Uh, Mums, protams, jāuzsāk diskusijas par uh, eh, transatlantijas sadarbību nākamajā periodā. Paldies! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra ir vesela virkne lūguma izteikties. Tātad sa sāksim ar Zvera kungu viena minūte. Paldies, ka devāt man vārdu priekšstādātājas kundze. Daudzu gadu garumā Eh, es esmu eh, paudis atbalstu Irānas opozīcijai demokrātijas un brīvības ceļā. Arī Eiropas parlamentā mēs esam pievērsuši dažkārt uzmanību Irānas opozīcijai, taču ārējās rīcības dienestam ir nedaudz atšķirīga pieeja. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai Eh, jābūt eh, ciešākai Eiroatlantijas alianses eh, pusē, lai iesaistītos un varbūt mazinātu spriedzi starp ASV un Irānu un veicinātu brīvību šajā valstī, kur daudzi cilvēki ir nogalināti, 12 tūkstoši ir cietumos. Eh, un pret protestētājiem, eh, kas protestēja pret lidmašīnas notriekšanu, vardarbību un tā tālāk un tā joprojām. Mums eh, jārīkojas, un mēs sadarbosimies ar Borela kungu saistībā ar Irānu. Nākamais nātājs Haišala kungs. Lūdzu. Pani predsedajúca, naozaj. Paldies, priekšsētājs kundze jāpieliek pūles šajā situācijā, lai veicinātu eh, spriedzes samazināšanu, atbalstītu deeskalāciju, kādu mēs eh, redzam eh, pēc ģenerāļa Sulaimanī nāves. Neraugoties uz to, kas viņš bija, mums jāsaprot, ka tas eskalēja situāciju un mums jābūt spējīgiem pateikt arī kritiskus vārdus attiecībā uz ASV. Mums jābūt partneriem, bet mums jāpieliek maksimālas pūles visa sava enerģija, lai būtu labas attiecības ar ASV, tāpat kā ar citām valstīm, arī ar Irānu. Mums jāatbalsta eh, kodola vienošanās tālākā pastāvēšanā, jo eh, pat nerunājot par eskalācijas līmeņa paaugstināšanos līdz karam, eh, tas būtu neproduktīvi. Paldies! Nākamais nātais Austrēčus kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Irānas režīms ir pelnījis sankcijas pret, par to, ka ir bijuši, ši, bijuši šī vardarbība un eh, arī kara noziegums pret U Ukrainas lidaparātu. Un nepieciešams uh, sankcijas pret Irānas režīmu un jāatbalsta si pilsoniskā sabiedrība un opozīcija. Ja mēs paliekam uh, klusējoši un neaktīvi, tad mēs sniedzam atbalstu Irānas režīmām. Eh, protams, ir bijušas kļūdas attiecībā pret Irānu, kad mēs bijām pārāk optimistiski savās gaidās attiecībā uz politisko līniju. One... Tagad. Eh, nākamā runātāja. Eh, paldies, priekšstādātājs, kundze, darbie kolēģi. Šeit. Uh, Eh, jāsaka, ka politika nav futbola mačs. Mēs nevaram paciest, eh, teiksim, maldīgus izteikumus par, par vienu komandu attiecībā uz citu komandu. Nedrīkst būt divējādi uh, standarti. Mēs nedrīkstam atturēties no kritikas pret jebkādu, kas pārkāp noteikumus. Un ASV neapšaubāmi pārkāpa starptautiskās tiesības. Irāna notveica uh, lidmašīnu, tas arī ir nosodāmi. Bet nav mūsu uzdevums šeit vai uh, lobēt ASV vai aizstāvēt Irānu. Mums jārunā skaidri, kad uh, ir pārkāptas starptautiskās tiesības. 2020. gads nav sācies labi. Un, ja mēs neatjaunosim savstarpēju uzticēšanos starptautiskajā līmenī, nekas labs nebūs. Uh, Jā, mēs esam krustcelēs, bet ne jau starp ASV un Irānu, starp starptautiskajām tiesībām un hausu. Izvēlēsimies. Uh, Ulika kungs, viena minūte. Vážení kolegovia, v prvom rade by som sa chcel sťažovať vedeniu. Vispirms eh, gribētu uh, uh, kritizēt eh, Eiropas eh, parlamentā prezidiju, jo mēs eh, nenolaidām pusmastā karogus. Kodola vienošanās ar Irānu bija labs Eiropas diplomātijas panākums, bet jāatzīst, ka šeit ir agresīva politika šajā valstī pret ASV. Un tiek absolūti ignorētas starptautiskās tiesības. Ir terorista, teroristu uzbrukumi politiķiem citās valstīs. Un Eiropas Savienībai ir jānosoda šis amerikāņu terora uzbrukums. Runa ir par attiecībām ar citām valdīm. Un e, mums jā, jārunā par šo masiņaino ASV noziegumu. Tagad Bases Kūkungs. doamnă președintă eh, paldies priekšsēdētājas kundze ASV Irānas strīds manuprāt ir tāds, kur mums jāpasaka taisnība. Un eh, taisnība ir tāda, ka ģenerālis Soleimani bija viens no tiem, kas organizēja uzbrukumu ASV vēstniecībai, un viņš tika nogalināts Irākas teritorijā tātad tur, kur terora akts notika. Un no mūsu viedokļa raugoties, ir skaidrs, ka jādara absum, absolūti viss, lai saglabātu spēkā kodola vienošanos. Es gribētu paust savu personīgo viedokli Es domāju, ka Irāna nerespektēs, neievēros šo vienošanos, un mums būs nepieciešams būt solidāriem ar teroristisku varu, kas pašlaik ir pie varas Teherānā. Runājot par mūsu solidaritāti savā starpā, es nezinu, vai mēs tajā paliksim līdz galam tādos apstākļos, kad teroristiska valdība varētu būt mūsu partneris saistībā ar kodolu vienošanās. Paldies! Paldies! Eh, tagad eh, Lopes Agilāra kungs, viena minūte, lūdzu. Eh, augstā pārstāvja kungs, 176 upuri lidmašīnā, ko notrieca Irānas rakete, traģiski uh, pasliktināja situāciju. Mēs zinām tagad, ka Irāna atzina šos faktus tikai tad, kad Kanādas premjerministrs jau to bija skaidri pateicis. Bet daudzi upuri bija eiropieši, bija kanādieši, bet vairums bija irāņi. Mēs labi saprotam, ka Irānā ir protesta demonstrācijas, kas tiek uh, bargi apspiestas ir bojā gājušie un interneta bloķēšana. Mēs nevaram uzņemties risku karam reģionā, tāpēc Eiropas parlamentam jāatbalsta diplomātiskie pasākumi, lai Eiropas Savienība darētu, darītu visu, kas tavās spēkos, lai izvairītos no šāda konflikta. Paldies! Paldies un pārdājais! Pēdējais runātājs manā sarakstā ir Aleksandrs Jordānovs. Lūdzu. Kuras? Priekšstādātājs kundze, dārgais Barela kungs. Ja uh, viena pieeja neataisnos, ja deeskalācija nenotiek, vai mums ir kāds cits plāns, kāds rīcības plāns? Mums ir nepieciešams plāns B. Nepietiek ar to, ka mēs izsakām līdzjūtību upuru bojā gājušo tuviniekiem pēc Ukrainas lidmašīnas katastrofas. Mums skaidri jādara zināms šim diktatoriskajam režīmam, ka ja viņš turpinās savu politiku reģionā, būs cita atbilde, un tā būs eh, atkal eh, tūkstneša vētra. Pat Irānas iedzīvotāji reaģē aktīvāk pret reģi, režīmu nekā mēs. Mums jāatbalsta šīs demonstrācijas. Un antiamerikānisms, ko mēs dzirdam arī šeit, šajā plenā sēžu zālē, apdraud ne tikai ASV, tas ir draugs, draugs arī mums pašiem šeit, Eiropā. Mums ir jāatbalsta ASV. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tagad atkal došu vārdu priekšstādātā vietniekam, augstajam pārstāvim ārlietās Borela kungam. Lūdzu. Bon, ça a été un... Euh, tout un ensemble de points de vue. Э, tā bija viedokļu apmaiņa. Ļoti interesanta, bet viedokļi bija atšķirīgi. Ja vajadzētu atskaitīties kādam, kāda ir parlamenta nostāja, tad pēc jūsu uzklausīšanas es nevarētu pateikt, kāda. Vai tā ir uh, melna, balta vai balta, melna, melna. Viedokļi ir atšķirīgi runājot par krīzi, uh, bet jūs visi esat vienis prātis, uh, ka tas ir kaut kas ļoti bīstams mums visiem. Es gribētu jums teikt, ka neviens nav atteicies uh, no pieliktajām pūlēm. We, we, Tas neesmu es, kurš uzskata, ka šis līgums ir svarīgs eh, mūsu drošībai un ka tas ir jāsaglabā. To uzskata arī ārva, ārlietu padome. Un arī E3 ministri, kam ir tieši šāds pats viedoklis. Es zinu, ka ir zināmas pretrunas uh, saistībā ar vēstu, vēsturu, uh, vēstuli, ko parakstījis uh, Lielbritānijas ārlietu ministrs un arī premjerministrs, kurš ir norādījis kaut ko pilnīgi citu. Nu, vismaz no tā, kas ir rakstīts vēstulē. Bet man svarīgākais ir vēstule. Tas ir oficiāls dokuments, uh, Ja ministrs saka, ka viņa piedāvā kādu konkrētu rīcību, proti neatteikties no vienošanās, un tur netiek runāts par Obamas vienošanās aizvietošanu ar Trumpa vienošanos, vēstulē ir teikts, ka viņi vēlas saglabāt esošo vienošanos, ka šis ir tāds mehānisms, ko varētu izmantot eh, darbā ar Irānu. Neviens nav atteicies no šīs uh, idejas. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra turpina uzraudzīt situāciju attiecībā uz um, Irānas aktivitātēm šajā jomā, un nevajadzētu aizmirst, ka šis līgums ir iekļauts ANO drošības padomas rezolūcijā. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs te vienkārši kopā esam sanākuši un uzrakstījuši. Tas prasīja desmit gadus, lai vienotos par šādu te līgumu un to apstiprināja ar ANO rezolūciju, un neviens to nav atcēlis. Tāpēc nevajadzētu vainot mani un teikt, ka jums te jāmaina savs viedoklis. Es jau neesmu šeit ieradies, lai skaidrotu savu viedokli. Bet, eh, lai pastāstītu par to, kas ir izlemts ārlietu padomē pēc garām padomēm un kas ir rakstīts ministru vēstulē. Protams, ka mēs esam aktīvi iesaistījušies uh, šajā procesā, lai aizsargātu, aizstāvētu Irākas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Un uh, cik svarīgi ir, ka Irāka pati uzņemas atbildību par tiem procesiem, kas notiek valstī. Uh, Ārvalstu padomu, ārval, ārlietu padomu, protams, man ir inf, uzticējusi darīt visu iespējamo, runāt ar visiem iespējamiem cilvēkiem, lai saglabātu mm, vienošanos, atrastu reģionālu politisku risinājumu, un es to saprotu kā uzaicinājumu saglabāt kontaktu ar Irākas valdību. Jo pagaidām tā ir tāda aprūpētāja valdība. Un tas bija piekdiena, bet pēc tam es uzturēju kontaktu ar Irākas valdību. Un pirmdien pie mums ieradās Irākas pārstāvis, kas konsultējās ar ārējās rīcības dienas ģenerālu sekretāru. Mēs vienojamies par to, ka ir jādara vairāk un kas to varētu darīt un kā. Un, piemēram, izstrādājot asociācijas nolīgumu, kas tika parakstīts un ratificēts un stājās spēkā 2018. gadā. Vienkārši par to izdarot, es domāju, ka jau tas ir ļoti daudz. Tas prasa ļoti daudz darba, tas dod arī daudzas iespējas. Mums tur ir misija, kur mēs varētu pastiprināt. Šis asociācijas nolīgums atver durvis, lai mēs varētu attīstīt dažādu veidu attiecības, tirzniecībā, drošības jomā un tā tālāk. Uh, Un mums ir eh, jāskatās, ko mēs šeit varētu darīt saistībā ar Irānas eh, aizsardzības un drošības politiku. Un misija noteikti tur eh, varētu turpināt pastāvēt pastiprinātā veidā, lai Irākas valdība varētu izvairīties no valsts sabrukšanas. Jo uzklausot jūs visus, es saprotu, ka jūs visi pilnībā saprotat cik dramatiskas sekas e, mūsu drošībai varētu būt, ja Irākā ir vai rastos tāda pati krīze, kāda, piemēram, ir piedzīvot Sīrijā. Tieši tāpēc tuvākajās nedēļās dienās mēs iesaistīsimies diplomātiskās konsultācijās ar Irākas pārstāvjiem, piedāvāsim savu atbalstu, palīdzību, lai turpinātu reformu procesu šajā valstī un izvairītos no panāktā progresa zaudēšanas, eh, tātad no tā, kas ir izdarīts pēdējo gadu laikā. Mēs, protams, varam daudz runāt par nākotni, bet pašlaik ir skaidra kāda viena konkrēta lieta. Irāna pašlaik nav kodola lielvara, pateicoties uh, līgumam par atomu jautājumiem. Un es neredzu, kā mēs šeit varētu izveidot kaut kādu alternatīvu nolīgumu. Es patiešām to nekad neredzu. Visi runā par šo vienošanos. Daži pat ir